Kolēģi, vai mēs varētu sākt sanāksmi? Vispirms, eh, pirms darbkārtības pieņemšanas, eh, tā tad pajautāšu, vai visi ir apmierināti ar darbkārtību, vai varam to pieņemt. Otrakārt, eh, protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 5. septembrī, vai ir kādi iebildumi pret šo protokolu? Nē. Un pirms ķeršos pie nākamā punkta, es sveicu Fedekrēlu Uh, nelielu delegāciju, kas ir uh, uh, turismu mantojuma dzelzceļu apvienība, un viņi sēž zāles aizmugurē, sveic jūs šeit. Nākamais darbkārtības punkts ir trešais punkts, kas ir priekšlikuma projekta noraidījums par projektu komisijas izterošanas regulai par komisijas regulas 965 Uh, projektu, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu eksploatāciju atbilstīgi regulai 216, kas ir parlamenta un padomas regula. Un tas ir saskaņā ar reglamentu. Atgādināšu, ka ja jūs atbalstāt šo noraidīšanu, ja atbalstāt komisijas priekšlikumu noraidīšanu, tad jums jābalso par šo projektu. Uh, Un ja jūs neatbalstāt noraidīšanu, proti, ja jūs atbalstāt komisijas priekšlikums, tad jums jābalso pret šo te projektu noraidīšanu. Vai visiem ir skaidrs, kā jābalso? Labi, tad uh, sāksim balsot. Un tad varbūt atbrīvosies vietas zālē. Tagad sākam balsot. Vai es atvainojos? Vispirms pārbaudīsim sistēmu. Tātad uh, sākam balsot. Uh, tas ir testa balsojums. Sassoli has no card. He will show his hands. We will count him then. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Nav neviena lieka deputāta. Tad tagad balsosim par šo te priekšlikumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Sasonī kungs, vai esat par vai pret? Par. Beidzam balsot. Un eh, šis priekšlikums ir atbalstīts 20 eh, par 13 pret. Could I, could I, could I just... Vai es lūdzu varētu vienkārši atgādināt eh, šajā eiforijā visiem, ka šis balsojums, protams, eh, tiks nosūtīts tālāk uz Eiropas parlamenta plēnārsēdi, kur eh, vēl viens balsojums notiks, tātad tas tiks vai nu ratificēts vai nē, es ceru, ka visi to apzinās. Vēl nav paredzēts balsojuma datums plenārsēdē, bet vēlreiz atkārtošu, ka ja plenārsēdē parlaments klusumu lūdzu. Ja plenārsēdē parlaments atbalstīs komisijas priekšlikumu, tad eh, tiks saglabāta tagadējā situācija. Tas vienkārši ir tā, lai visiem būtu pilnīga skaidrība par eh, šo te pozīciju. Nākamais darbkārtības punkts ir eh, reģionāla zīmola izveide virzību uz pārāvu praksi. Tas ir Rubika kunga atzinums. Rubika kungs, vai jūs esat šeit? Rubika kungs, Pagaidiet lūdzu brītiņu, lai eh, cilvēki iziet ārā no zāles. Priekšsēdētāji, right. Okay, regional quality branding presentation of the... Tātad tā, tā, reģionālu zīmolu izveide. Lūdzu, jums vārds, Rubika kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Reģionālo zīmolu izstrādāšana vietējā līmenī ir atbalstāms process no Eiropas turismu nozares attīstības viedokļa, jo šis process veicina partnerības veidošanas un sadarbību vietējo pašvaldību, uzņēmēju un turismu jomā strādājošo starpā. Identificēt konkrētā reģiona īpašās iezīmes un identitāti, turismu jomā strādājošie var to likt vietā savā mārketinga stratēģijā, piesaistīt jaunas turismu plūsmas un tādējādi stimulēt vietējo ekonomiku. Vietējo ražojumu popularizēšana nostiprina reģiona pievilcību turistiem, veidot to raksturu un pozitīvu ietekmē reģiona uztveri kopumā. Reģionālie zīmoli, kā savdabīga kvalitātes zīme, var dot ieguldījumu Eiropas kā augstas kvalitātes turisma galamērķa tēla saglabāšanā, balstoties uz dažādiem reģionāliem turisma produktiem, piemēram, ekoturismu, rūpniecisko mantojumu, velomaršrutiem, gastronomisko turismu un tam līdzīgi. Vienlaikus uzskatu, ka reģionāliem zīmoliem nav jākļūst par vēl vienu Eiropas kvalitātes zīmi, ja virkno esošo starp. Šī nebūtu jāattīsta kā atsevišķa Eiropas Savienības līmeņa iniciatīva, bet gan jāveicina pārvalstu sadarbību, labas prakses apmaiņa kopēju projektu īstenošanu, atstājot pašu zīmolu veidošanu katra reģiona ziņā. Tamdēļ savā viedoklī aicinu dalību valstis veicināt sadarbības platformu izveidi šādu reģionālo zīmolu un vietējās turismu produkcijas attīstībai, kā atbalstu pieredzes un zināšanu apmaiņai. Šo platformu ietvaros varētu piedāvāt visām iesaistītajām pusēm ne tikai informatīvi, bet arī izglīto, izglītojuši skaidrojumi par turismu jomu, izplatīt labas prakses piemērus, kā arī specifiskus turismu papildinājumus vērstus uz konkrētu mērķu grupām. Kvalitātes apliecināšanai jau šobrīd pastāv Eiropas līmeņa standarti un sistēmas, piemēram, lauksainiecības jomā. Cilmes vietas nosaukums, nozīmē reģiona īpašas vietas vai izņēmuma gadījumos valsts nosaukumu, ko izmanto, lai aprakstītu produktu, kas atbilst šādām prasībām, kā kvalitāti un īpašības galvenokārt var vienīgi nosaka īpaša geogrāfiskā vide ar tai raksturīgo dabas un cilvēku faktoru. Geogrāfiskās izcelsmes norāde nozīmē norādi uz reģionu, īpašu vietu vai izņēmumu gadījumos valsti, ko izmanto, lai aprakstītu produktu, kas atbilst šādām prasībām. Tam piemīt īpaša kvalitāte, reputācija vai citas īpašības, kas ir saistītas tieši ar šā reģiona specifiku. Produkti ar garantētām tradicionālām īpatnībām, specifiskās iezīmes – ir iezīme vai iezīmju kopums, kas nepārprotami atšķir kādu lauksaimniecības produktu vai pārtikas produktu no citiem līdzīgiem tās pašas kategorijas lauksaimniecības produktiem vai pārtikas produktiem. Tradicionāls nozīmē pierādīt izmantošanu kopējas tirgu laika posmā, kas liecina par drošu un vienas paudzes nākamajam nodotu pieredzi šim laika posmam būtu jābūt vismaz vienas paudzes, tas ir 25 gadu garumā. Savukārt turisma jomā Eiropas komisija jau strādā pie priekšlikuma par Eiropas turisma kvalitātes certifikātu izveidi, kurš gan, acīm redzot, pie mums parlamentā nonāks visticamāk tikai nākošajā sasaukumā. Kopsavilkumā gribu teikt, turisma sektoram, īpaši lauku turismam, ir būtiska loma Eiropas reģionālajā un lauka attīstībai, jo tas uzlabo dzīves kvalitāti, dažādo ekonomiku un ienākumu avotus lauka apgabalos, tajos radot darba vietas un novēršot iedzīvotāju skaita samazināšanos. Turisma sektors var iegūt no šādām iniciatīvām, kas vērstas uz kopēju teritoriju plānošanu un apsaimniekošanu, reģionu identitātes un produkcijas kvalitātes izcelšanu kas savukārt var dot ieguldījumu vietējās ekonomikas attīstībā un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Tomēr jaunu kvalitātes zīmju un zīmolu veidošana Eiropas Savienībā līmenī nedos nekādu papildus iegūmu, bet gan var radīt papildus apjukumu. Es ar nepacietību gaidīšu jūsu, dārgie kolēģi, domas un pārdomas par šo jautājumu un esmu gatavs sadarbībai. Thank you very much for the PP. E Paldies, un tagad Danton kungs tautas partijas vārdā. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu kolēģa atzinums um, ir uh, labs tādā ziņā, ka mēs varam diskutēt par turismu. Man uh, tas šķiet ļoti svarīgi, un tas ir labāk nekā sākotnējā ziņojumā. Un man šķiet, ka uh, jāpanāk, uh, lai te tiktu iekļautas jau tās debats, kas mums bija šajā komitejā par turismu. Proti, uh, Fidanses kungs organizēja šīs debates, un mums ir jāstiprina uh, Eiropas tēls Eiropā, proti Eiropas kvalitāte jāreklamē Eiropā. Es neesmu pārliecināts, ka. Uh, Uh, turisma uh, kvalitātes zīmju sadrumstalotība ļauj mums radīt tādu skaidru tēlu Eiropai turismu vidē. Eiropai ir jāstiprina sava zīme, sava uh, atpazīstamība, un mums ir e, jābūt drošiem, ka tie produkti, kurus mēs reklamējam, būtu augsts kvalitātes produkti visādos aspektos. Un šajā priekšlikumā man šķiet, ka vēl ir jāpiestrādā, lai precizētu, kas tad ir kvalitāte turismā. Tas ir tas, ko gribēju teikt. Paldies! Thank you very much. Liels paldies. Ajāls Sanders, kundze, lūdzu señor sí, presidente sí, yo también eh, agradezco el trabajo de nuestro. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties kolēģim par paveikto darbu, par viņa sastādīto atzinumu. Viņš eh, piedāvā jaunu instrumentu, lai palīdzētu ekonomikai uh, lauku reģionos eh, ļoti būtiskā laikā. Tagad ir KLP reforma, kas turpinās, un šeit uh, radītie signāli varētu būt tāda nestabilitātes signāli daudziem cilvēkiem, ir neskaidrība par nākotni un daudz jautājumu. Un tagad ir šis eh, priekšlikums par reģionālajiem zīmoliem. Jā, varbūt, ka kaut ko te varētu pielabot, uzlabot sinerģiju, eh, skatīt harmonizācijas un kvalitātes jautājumus, eh, runājot par lauku attīstību. Uh, Tātad eh, mēs atbalstītu harmonizāciju, bet ne homogenizāciju. Tātad nevajag visu vienādot, jo daudzveidība ir ļoti svarīga. Mēs varētu palīdzēt turistiem, ceļotājiem izvēlēties eh, starp dažādiem produktiem, tos salīdzināt eh, pēc kvalitātes un tādējādi viņi varētu pieņemt pamatots lēmumus. Runājot par transportu Mums būtu jāraugās ne tikai uz tā ietekmi uz turismu, bet arī uz uh, ietekmi uz uh, publiskajiem pakalpojumiem. Protams, mēs nedrīkstam pazaudēt šos pakalpojumus lauku vidē. Tie ir jānodrošina, un tāpēc uh, varētu izmantot šos reģionālos zīmolus kā atbalstu. Bet uh, brīdinājums. Dažiem ir bail, ka šie reģionālie zīmoli varētu uh, Uh, vājinātā aizsargātās izcelsmes norādes vai uh, citus uh, lauksaimniecībā ieviestos marķējumus, bet varbūt tas būtu jārisina ar grozījumiem. Ir tagadējā sistēma, kas ļoti labi darbojas, proti par izcelsmes norādēm, lauksaimniecības ražojumiem, tātad tā jau ir viena sistēma, un tad ir šis te jaunais priekšlikums par reģionāliem zīmoliem kas būtu Eiropas marķējums vai jeb zīmols, bet, manuprāt, tas varētu spēlēt atšķirīgu lomu un tos nevajadzētu sajaukt. Tas varētu uzlabot nodarbinātību un vispār attīstības situāciju šajās lauku zonās. Maisners kundze, lūdzu. Jā, paldies, paldies arī eh, referentam par priekšlikumu. Šis ir temats, kas ir sarežģīts parlamentā, arī dalību valstīm, to es zinu. Uh, mums ir turisms, atbildība Eiropas līmenī, un par to jau šeit ir runa, kā kopīgi to varētu virzīt uz priekšu. Un es zinu, ka dalībvalsts ir ļoti atturīgi šajā jautājumā, sakot, ka mēs nevēlamies uh, pārāk daudz apmainīties ar informāciju, jo daudzās jomās citi ir labāki par mums. Un tāpēc es domāju, ka varbūt ir tomēr prātīgi padomāt, kādā veidā uh, Uh, tomēr varētu virzīt kopā uh, šos reģionālos zīmolus. Man patīk šis priekšlikums, proti kooperācijas platformas, uh, pieredzes apmaiņa. Te tiek teikts, ka komisija vajadzētu to piedāvāt. Nu, kvalitātes certifikāta Eh, ieviešana Eiropā, par to tiek daudz runāts. Jā, protams, ir saprātīgi Eiropu eh, vienoti eh, reklamēt, popularizēt pasaulē kā turismu galamērķi, bet te ir ļoti daudz atšķirību kopumā jau ir tā, ka um, Eiropai lauku reģionos ir laba pieredze ar turismu, un tur ir saprātīgi apmainīties ar pieredzi. Un es zinu, ka ir interešu uh, apvienības to dara, piemēram, uh, lauku sieviešu apvienībā esmu uh, biedre, un tādas apvienības ne tikai Vācijā, bet arī ar citām apvienībām citās dalībvalstīs jau apmainās ar pieredzi par to, kāda ir kultūras uh, pieredze, kultūras mantojums, kā produktus, uh, reģionālus produktus var uh, Um, popularizēt un tādējādi piesaistīt turistus. Šis aspekts šajā atzinumā ir ļoti mērtiecīgs uh, un ļoti labi uzsvērts. Tātad uh, skeptiska būtu drīzāk uh, šajās vispārīgajās lietās, ko diez vai var harmonizēt, bet šī apmaiņa tā man šķiet ļoti laba un uh, ekoturisms, uh, kultūras mantojums, rūpnieciskais mantojums, velosipēdu celiņi, tas viss ir ļoti pozitīvi. Un arī šīs te prakses, kas uh, ir, uh, prasmes, kas ir lauku reģionos pieejams, uh, tas arī var būt uh, veids, kādā var apmainīties ar viedokļiem. Paldies! Thank you very much. Is Miss... Paldies! Vai Bīsap kungs ir šeit no zaļajiem, ne? Nē. Tēt Benjankungs. Yes, Jā, es patiesībā eh, tikko tikai pamanīju šo priekšlikumu, bet man ir pieredze šajā jomā eh, un varbūt vēl papētīšu šo jautājumu un varbūt arī iesniegšu dažus grozījumus, ja varēšu sastādīt eh, kādu grozījumu, kas ir pietiekami īsts. Pēdējos piecus gadus pirms ierados šeit es eh, biju Stefordšīras eh, lauku eh, sadarbības apvienības priekšsādātājs. Tur bija iesaistīti lauksaimnieki, restorāni un arī turismu jums pārstāvi. Tātad mēs centāmies radīt tādu kā zīmolu un radīt tādu popularizācijas tīklu viesnīcām un restorāniem un uh, centāmies īsināt piegādes ķēdes, lai vietējie produkti tiktu vairāk izmantoti, piemēram, restorānos. Un uh, lai šie reģionālie produkti, kas ir slaveni, um, uh, tiktu arī izmantot reģionālos, re, reģionālos restorānos. To mēs piecus gadus darījām, bet pēc tam pagājušajā gadā mēs zaudējām finansējumu. Tātad es varbūt varētu izmantot šo savu pieredzi un izstrādāt dažas grozījumus. Paldies! Paldies. Un tagad eh, Uģies kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Jo esprimo un parere. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, atbalstu atzinuma tekstu. Man tas lielā mērā ir pieņemams. Tomēr uzskatu, ka mums vajadzētu uz turismu paraudzīties kā uz tādu tautsājumniecības nozaru, kas ir ciešā veidā saistīta ar ražojumiem, pārtiks ražotājiem, produktiem. Par reģionālajiem zīmoliem pavisam nesen runāja Agri komitejā. Tātad turisms ir ciešā veidā saistīts ar lauksaimniecību, lauksaimniecību ar turismu. Un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi pozitīvs skatījums, un tas arī noteikti palīdzēs Eiropas ekonomikai izkļūt no šobrīd jau pārāk ilga un dziļi ilgušās krīzes. Tas eh, nāks par labu ekonomiskajām aktivitātēm. Es eh, uzskatu, ka tie ir pamatpostulāti uz kuriem mums vajadzētu veidot Eiropas ekonomisko izaugsmi. Protams, mēs varam varbūt nedaudz pieregulēt atzinumu tīri tekstuālā ziņā, iesniedzot grozījumus par specifiskiem punktiem. Un tomēr man ļoti patika ideja par tīklu izveidi. Tā tad tiek savietot kopā lauksaimnieciskie ražotāji un turisms. Ļoti labi. Paldies. Prieksēdētājs, paldies. Komisijas vārdā Moreno kundze. Lūdzu. Jā, paldies. Komisija var tikai atbalstīt visus pasākumus, kas atbalsta turisma, ekonomikas un lauka attīstību Eiropas Savienībā, bet mēs gribētu uzsvērt, ka mēs nevaram radīt kaut ko iznīcinot to, kas jau pastāv un kas jau darbojas. Tāpēc atgādināšu to, ko jau teica daži deputāti, proti uh, veicināt reģionālo uh, kooperāciju un labākas prakses apmaiņu. Tas ir lieliski, bet nevajag aizmirst, ka jau ir uh, geogrāfisko norāžu un izcelsmes norāžu sistēmas, uh, kas attiecas uz vīniem un uh, arī lauksaimniecības produktiem un citiem nelauksaimniecības produktiem šīs sistēmas ļoti labi darbojas. Tātad jaunas, jaunas zīmola, kvalifikācijas zīmola um, radīšana tikai uh, samulsinās patērētājus, uh, nāks par sliktu uh, jau pastāvošajām sistēmām, kur ir ielikti pūliņi gadu gaitā, lai um, veicinātu uh, Eiropas produktu atpazīstamību un arī turismu. Uh, Un tad, tad es domāju, ka tiešām uh, kooperācijas un uh, labākās prakses apmaiņas, pieredzes apmaiņas uh, centieni ir ļoti pozitīvi, bet jauna sistēmas izveide um, apdraud jau pastāvošās sistēmas, jo šie, šīs sistēmas, kuras es minēju, jau darbojas un tās uzsver reģionālo produktu Uh, atbalsta šos reģionālos produktus, un tāpēc uh, ir jāatcerās tas, ko mēs teicām jau agrī komitejā, proti ir jau tādi pasākumi, kas atbalsta reģionālus produktus, tātad uh, ņemiet vērā šīs sistēmas. Nedrīkst šīs sistēmas sagraut, kas jau pastāv. Paldies! Thank you very much. Paldies! Rubika kungs, vai ir vēl kas, ko jūs vēlētos piebilst? Man atliek tikai pateikt paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās apspriešanā un cerēt, cerēt, ka būs kādi labi priekšlikumi, ko mēs varēsim iestrādāt un pats arī vēl turpināšu strādāt pie tā, kas te tika pateikts. Paldies visiem! Thank you very much. Paldies! Paldies! Tikai vēlētos atgādināt deputātiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. oktobris, transporta komitejā balsojums 5. novembrī, tātad grozījuma iesniegšana 8. oktobris un transporta komitejā balsojums 5. novembrī. Nākamais darba kārtības punkts ir jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība. Mēsners kundze ir referente. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ir bijis vesela virkne grozījumi dažādām grupām, gan no tautas partijas, gan no sociāliem demokrātiem un ECR, un paldies par šo dzīvo interesi. Tas man ļoti iepriecina. Un uh, bija arī liela interesi par integrēto jūras politiku. Un uh, jūras telpiskā plānošana patiešām ir vajadzīga, lai īstenotu zaļo izaugsmi, un uh, ļoti jauka, ka daudzi ļoti aktīvi strādāja. Tā ir ļoti laba zīme. Daudz grozījumi ir ļoti konstruktīvi, un uh, līdzīgi arī, kā es uh, savā ziņojumā jau teicu, tā kā es ļoti daudz ko no tā varu atbalstīt. Ir arī daudzi grozījumi, kuru mērķis ir panākt labu līdzsvaru starp to, kas ir Eiropas ietvers un uh, kas ir dalību valstu kompetence, un tam tā arī vajadzētu palikt. Tas bija arī mans mērķis no paša sākuma. Es teicu, ka tas tāds pamata vienošanās, ja ietvara vienošanās, bet tas eh, nav Eiropas likums, jo dalībvalstīm ir vajadzīga daudz lielāka elastība. Viņiem vajadzētu saglabāt uh, savu kompetenci. Ir vesela virkne grozījumu, kas uh, attiecas uz ilgspējīgas uh, izaugsmes un zilās izaugsmes uh, sasaistību integrētajā jūrasēmniecības politikā mēs arī teicām, mēs vēlamies, lai tas tiktu turpinās attīstīt, vēlamies attīstīt potenciālu, vēlamies izmantot visu, ko jūra piedāvā kā ekonomikas izaugsmi, bet mēs arī vēlamies saglabāt ekosistēmu nākotnē, un tas ir arī jūras politikā. Es domāju, ir ļoti pamatot, ka šeit tas ir vēl īpaši pasvītrots. Vairākos grozījumos ir pasvītrots, ka ir vajadzīgi viss trīs komponenti - ekoloģija, sociālā un ekoloģiskā sistēma. Tie trīs pīlāri, kuriem visiem ir vienāda nozīme, nevienu nevajadzētu izvirzīt priekšplānā. Svarīgi ir eh, ņemt vērā dažādo struktūru dalību valstīs, eh, valsts līmenī, reģionu līmenī un vietējā līmenī, bet eh, nav vēl pagaidām noregulēts jautājums par kompetenci dažādos jūras jautājumus. Tur arī anklaus ir nozīme, tas ir skaidrs. Jūras telpiskā plānošana, tad tā ir tieši jūras telpiskā plānošana, tas nenozīmē, ka Eiropas komisija vēlas iejaukties um, sauszemes teritoriju plānošanā. Es domāju, zinu, ka daudzas dalībās ir nobažījušās, bet tas nav plānots īpaši daudz papildinājumu bija 5, 7 un 8 pantā. Tur bija runa par uzskaitījumu. Vēlos šeit uzsvērt, es nezinu, kas noslēgts saraksts. Dalību valstis to var elastīgi papildināt, un ne visu no tā obligāti ir jāizpilda. Izēvīlu ieguve, turisms, kultūras mantojums ir pievienot klāt. Un tas ir tieši tas, ko arī es vēlos, ir uh, vesela virkne grozījumu par 16. pantu, kur runa ir par uh, īstenošanas aktiem. Es domāju, ka tas bija arī ļoti svarīgi noskarot, kāda ir Eiros parlamentu, parlamenta kompetence un kāda ir dalībvalstu kompetence un kāda ir mūsu loma attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Vispārīgi tālākie plāni Kom, pie kompromisiem tiks strādāts vēl šajā nedēļā, vēlos ēnu referentiem pateikt, kādā to nosauc par ēnu tikšanos, jā, par ēnu, ēnu referentu tikšanos. Tātad ēnu referentu tikšanās. Abās Strasbūras nedēļās, pa vienai tikšanās reizē katrā no Strasbūras nedēļām. Domāju, ka tur izdosies arī sasniegt vairākus kompromisus, varēs arī kaut ko apkopot 5. novembri šeit transporta komitejā būs eh, balsojums, un mans mērķis ir kopā ar citām politiskām grupām strādāt un virzīties ātri uz priekšu, jo, manuprāt, būtu ļoti labi šajā sasaukumā panākt vēl vienošanos. Vai tas izdosies, īsti nezinu, bet darīšu visu, lai to varētu izdarīt, jo man pieredze tāda, kad sākas jaunais sasaukums, tad to kaut kur ieliek lādītē un lieta nevirzās uz priekšu. Bet es tiešām labprāt gribētu, lai mums būtu izveidot šeit Eiropas ietvers. Paldies visiem un ar interesi gaidu re, eh, piebildes. Paldies, Kūna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentē Gezīnē Maisnerē. Viņa ir veikusi izcilu darbu un ļoti labu priekšlikumu izstrādājusi, kas ir tagad mūsu priekšā, un es 90% varam piekrist. Mēs no tautas eh, partijas puses Mums ir tikai dažas pārdomas šeit, un eh, šeit vajadzētu precīzi izstrādāt būtiskos punktus. Mēs esam atbildīgi par transportu politiku mūsu komitejā, jūras transporta un ostas ekonomikas jomā un turismu jomā. Un šie reģioni, kas tiek eh, tā izmantoti arī kuģu satiksmes līnijas, tur vajadzētu parūpēties, lai nebūtu vēl papildus plānojuma līmenis, kur viss tik apgriezt kājām gaisā. Tas ir būtisks mērķis, lai šeit būtu ļoti liela skaidrība, lai būtu šis uh, integrētais piekrastes menedžments, lai tas tiktu ieplānots, uh, jo nevar uh, pateikt kaut kur pēc trim jūdzēm, koordinācija būs līdz tā un tā vietai, bet tas ir jāparedz. Uh, uh, tām valstīm, kurām vēl nav integrētais piekrastes menedžments, tad tam šis jautājums būs jāatrisina. Ja, nu, citādi mēs esam. Um, vienotās domās, ka zilā izaugsme, kas attiecas mūsu piekrastiem un mūsu jūrām, ir ļoti pozitīva attīstība. Tur jau ir bijusi atjaunojamās enerģijas ar jūras uh, vēja parkiem, tas ir būtiski. Mēs, mums vajadzētu uh, arī vienoties par koridoriem jūrās, kur būtu enerģētikas eh, vādi, gāzes vādi, lai to visu nebadzētu atkal no jauna atkal plānot. Tur jābūt kaut kādā Eiropas pievienotāja vērtībai, ka tiek izstrādāta šāda jūras telpiskā plānošana un vajadzētu šos reģionus ļoti precīzi maķēt, nu, kur var uh, iegūt izēvielas, kur ir grants, kur ir dabas gāze, kur ir nafta. Un lai tur arī ar kaimiņu valstīm, kas arī ir iesaistītas, uh, tiktu uzsāks konsultāciju process. Protams, bišķi aizķeršanās ar eh, nedaudz ar eh, termiņiem, ar eh, dažādiem jēdzieniem. Jā, šeit runa ir arī par drošību, arī par drošību jūrās ar eh, kūģu drošību, kas saistīts ar Galileo un citiem projektiem, tam visam ir nozīme. Šodien mums to noteikti vajadzētu paredzēt, bet Gezīna Maisnere jau ļoti daudz ir izdarījusi, lai mums būtu šāds saskaņots projekts jūras telpiskās plānošanas pakete. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you, Mr. Kuhn, Mr. Paldies, Kūna kungs, Alkadrāvī kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Spiros Danelis kunga vārdā, kas ir mūsu politiskās grupas ēnu referents, vispirmām kārtām es vēlētos pateikties referentei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Vispārīgi runājot, ieros, e, iesniegtie grozījumi atspoguļo mūsu komitejas pārliecību, ka šī iniciatīva varētu būt vadošais motors jūras telpiskajā plānošanā, kas šobrīd vēl nav adekvāti izpildīta, un tā var piedāvāt arī ļoti svarīgus instrumentus, kurus varētu izmantot. Mēs direktīvu vēlamies uzlabot ar sekojošiem aspektiem, piemēram, savērtujot to kopā ar Eiropas Savienības mērķiem zilajai izaugsmai, iesaistot arī turismu, kas ir būtiska jūras pārvaldībā, un visbeidzot atbilstība starptautiskajiem jūrniecības līgumiem un starptautiskajām konvencijām. Uh, Protams, eh, šis priekšlikums ir sīkāk jāpapēta, kādā veidā tas eh, varētu uzlabot minimālos eh, jūras plāno, telpiskās plānošanas pieņemšanas termiņus, piekrastes pārvaldības uzlabošanu un arī ekosistēmu aizsardzību. Tātad specifiskākus ekoloģiskos kritērijus. Tas īsumā būtu mūsu politiskās grupas viedoklis, bet eh, Mēs eh, atbalstam izskanējušo ideju un eh, domājam arī par kompromisu grozījumiem. Van Dālen kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Vēlētos pateikties referentei. Jā, mēs esam iesnieguši veselu virkni grozījumu, tāpēc, ka mūsuprāt eh, patreizējais ziņojuma teksts iet pārāk tālu. Pēc mūsu pārliecības dalību valstīm šeit būtu kas sakāms. Šī loma dalību valstīm ir jāsagrabā, un e, mēs nevaram ļaut komisijai vai kādai citai Eiropas institūcijai nolemt visu dalību valstu vietā. Mēs uzskatām, ka arī juridisko pamatu vajadzētu pamainīt. Mēs uzskatām, ka tas ir 185. panta otrais punkts, kurā runa iet par fizisko jūras telpisko plānošanu. Es vēlētos dzirdēt, ko referenti šajā sakarībā vēlētos teikt. Varbūt, ka mēs varētu to sastaistīt kopā arī ar citiem traktātiem, kur runā par telpisko plānošanu. Vai ir vēl kas, kas vēlas izteikties, jautā priekšsēdētājs, ja ne, tad Montezī kundze no komisijas lūdzu. Yes. Thanks. Thanks. Paldies. Arī komisija vēlētos pateikties referentei, un eh, mēs eh, šobrīd sastopamies ar ļoti interesantiem grozījumiem. Lielākā daļa grozījumu atbalsta komisijas eh, nostāju, un daudzi no iesniegtajiem grozījumiem ir pieņemami un neizraisīs domstarpības. Protams, ir tādi grozījumi, kuri komisijai nav pieņemami nekādā gadījumā. Un viens no būtiskākajiem nesaskaņu avotiem ir, kā jau šeit tika pieminēts, juridiskais pamats. Tāpēc vēlētos izmantot man doto iespēju un vēlreiz uzsvērt to, kas komisijas priekšlikumā jau parādījās. Uh, Mēs e, komisijas priekšlikumā nerunājam par pilsētu un lielpilsētu apdzīvoto vietu telpisko plānošanu. Mūsu priekšlikumā mēs vēlamies izvirzīt prasības tikai un vienīgi procedūras dabas, kas attiektos uz jūras telpisko plānošanu. Piekrastes pārvaldībā, integrētajā priekš, piekrastes pārvaldībā mēs e, vēlamies e, piedāvāt adekvātu sadarbību un koordināciju starp iesaistītajām pusēm. Līdz ar to, kādu juridisko pamatu izvēlēties, runa nav par 120. punkta otro punktu. Mēs vispār nerunājam par lauku vai apdzīvotu vietu telpisko plānošanu juridiskajam pamatam ir jāatbalsta mūsu galvenais nolūks, proti jūlas telpiskā plānošana un zilās izaugsmas mērķi izpilde. Noslēgumā vēlētos piebilst arī to, ka, kā jau šeit deputāti teica, ir komentāri par piekrastes pārvaldību un jūras telpisko plānošanu. Kā jau referenti pie, ir pie, izteikusies savā ziņojumā, ir ļoti, ļoti būtiski, lai mēs ņemtu vērā šo integrāciju un lai mēs savērtu kopā jūras ūdeņus ar sauszemi. Jo jūras ūdeņos notiekošais lielā mērā ietekmē arī piekrastes zonu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu priekšlikumā būtu sav savīts kopā jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrasts pārvaldība. Jo tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt saspēli starp jūru un piekrasti. Un vēl viens komentārs. Mēs uzskatām, tas jau šeit tika pieminēts, ka zilās izaugsmes ideja ir ļoti svarīgs instruments, kā arī šī direktīva būs svarīgs instruments, lai nodrošinātu šo zilo izaugsmi. Un tomēr komisija ir pārliecināta, ka dalību valstīm ir jāpaliek atbildīgām gan par šo zilās izaugsmas plānu izstrādāšanu, gan arī par nepieciešamo stratēģiju izvēli, kā šos plānus īstenot. No komisijas puses mēs pat netaisamies pieminēt prioritējamās jomas starp visiem šiem mērķiem, jo mērķa sasniegšanas atbildība un arī atbildība par prioritāšu izvirzīšanu gulsts uz dalību valstu pleciem. Uh, Vai tas tiks lemts dalību valsts, na, tad nacionālā līmenī vai reģionālā līmenī, tas ir katras dalību valsts pašas, pašas lemšanai, bet atbildīgās ir dalību valstis. Tie būtu īsumā komisijas eh, komentāri. Paldies! Paldies, mēs neskundze! Jā, no kods eh, pavisam īsi, kā atbilde. Ir ja īpaši Pīteram Bandālinam, jo viņš man konkrēti jautāja Es precīzi pārbaudīšu, bet principā ir tā, ka es piekrītu komisijai, ka mums ir vajadzīgs ietvars jūras telpiskajai plānošanai, un integrētā piekrastes pārvalde tur jāiesaista. Man ir svarīgi, un es to esmu, esmu grozījusi sakot, daudzām dalībvalstīm jau ir kaut kas, kas ļoti labi darbojas, un to arī nevajadzētu mainīt, un mums vajadzētu tām dalībvalstīm, kurām vēl nekā nav, kaut ko iedot Eiropas Savienības līmenī, lai viņi to varētu izmantot. Es zinu, ka darībās ir nobažījušās, bet no mana viedokļa raugoties, tas nenozīmē, ka jūras telpiskā plānošana būtu tikai Eiropas līmeņa uzdevums. Telpiskā plānošana ir un paliks dalību valstu kompetenci, un arī jūras telpisko pāloš, plānošanu dalību valsts eh, šeit var, var rīkoties arī pašas tā, kā tās vēlas. Un, uh, kolēģis Flekensteins no Hamburgas, viņš arī ļoti saprot to, jo tur ir Hamburga, uh, Hamburgā ir piekraste un osta tieši pie pilsētas. Un uh, tur uh, var skaidri redzēt, cik tur ļoti var ātri iejaukties citās kompetencēs. Tādēļ šeit ir ļoti skaidrs, ka to vajadzētu turpināt attīstīt. Uh, bet tas vienāks tam visam jābūt arī aizsargātam, jāparkos, kur vajag vairāk aktivitātes, bet eh, mums nevajag neko uzspies darīt valstīm, bet tās vajag iesaistīt, lai mēs patiešām Eiropas līmenī labāk izmantotu, bet tomēr arī ilgspējīgi izmantotu jūras resursus. Bet par kompromisiem, par tiem mēs vēl runāsim. Paldies! Thank you, the vote. Paldies! Balsojums transporta komitejai ir paredzēts 5. novembrī, un plenārsēdē šobrīd šķiet eh, šis jautājums tiks izskatīts un balsots decembrī. Tātad 5. novembris komitejā un plenārsēdē decembrī. Mēs esam ļoti pasteigušies laikam priekšā. Pakai kungs, vakar kungs ir ieradies? Nē. Tad eh, pārtraukums līdz desmit pāri četriem, jo nav ieradies nākamā punkta nedz referents, nedz arī ēnu referenti. Matthew Shadow this side, then that means. Philip's not here. Arī Filips šeit nav, tie, nav ieradies. Zarībī kunga arī neredzu. Pārtraukums desmit pāri četriem. Atsākam darbu desmit pāri četriem. La matinée, la base légale. Okay, colleagues, next item on the agenda. Godātie kolēģi, nākamais e, izskatāmais jautājums ir e, tirgus piekļuvas ostas pakalpojumiem, komisijas pārstāvju uzstāšanās. Flekensteina kungam došu vārdu un pēc tam arī no reģiona komitejas došu vārdu Fancīnī kungam, jo zinu, ka viņam ir jādodas steidzīgi prom. Godātie kolēģi, ja jūs akceptētu šādu lietu kārtību, tad tā arī mēs varētu rīkoties. Pirmajam došu vārdu Pakē kungam, pēc tam Flakensteina kungam, kas Sīmī kungs, es ceru, ka mums izdosies izskat, dot vārdu jums pirms bez 15.5. Pakē kungs. Desmit minūtes jūsu uzstāšanās. Es e, mēģināšu runāt īsāk kā desmit minūtes, saka komisijas pārstāvis. Es e, domāju, ka mums izdosies uh, arī šeit redzēt manis sagatavotās slīdītes. Tomēr pirmais, ko vēlējos pateikt, ir sekojošais. Komisija savu priekšlikumu nekādā gadījumā neuzskata par ostu pakotni trīs. Es zinu, ka parlamentā par pirmo un otro ostas pakotni ir bijušas ļoti karstas diskusijas, un tas, eh, starp citu, eh, starp citu arī slānekļa gāze mūs ir tā paša iespaidojusi. Komisijas pārstāvs turpina. Komisija ir ņēmusi vērā parlamenta emocijas, izskatot pirmās divas ostu pakotnes, un tāpēc eh, komisija nāk klajā ar jaunu priekšlikumu ostām, kas ir ļoti daudzu iesaistīto pušu kopīgs darbs. Mēs vēlamies eh, piedāvāt dažādas pārvaldes formas un dažādas uh, dažādas uzņēmē darbības formas, dažādas efektivitātes formas, un e, mēs pieprasam arī dažādu palielināt caurskatāmību. Tāpēc, e, ņemot vērā daudzos spēlētājus, komisija mēģinās no Eiropas viedokļa raugoties piešķirt pievienoto vērtību visiem ostu pakalpojumu izmantotājiem un piedāvātājiem. Šeit jūs redzat tā saucamos Eiropas koridors šajā kartē. Un eh, runājot par ostām TNT ietvarā, gan parlaments, jūs par to balsosiet pēc pāris dienām, pa padomē būs balsojums pēc pāris dienām, un mums ir izdevies samazināt ostu skaitu no 12 tūkstošiem uz 3 tūkstošiem, no kurām eh, apmēram simts ostas tiek uzskatītas par būtiskām. Tātad eh, pirmais, protams, eh, mēs runājam par, o, par jūras ostām un nevis par eh, iekšēju ūdeņu ostām. Un komisijas priekšlikumā mēs vēlamies, lai TNT sistēmā būtu iekļauts arī ostas un lai šī piekļuva būtu ārkārtīgi efektīva. Protams, mēs varam runāt arī par vienotā tirgus akta izaugsmes klauzulu. Tagad parunāsim par gan kā likumdošanas, tā nelikumdošanas priekšlikumiem. Uh, Vēlējos sākumā pateikt, ka ir sagatavots arī politikas komunikē, kas papildina šo komisijas ideju. Šajā politikas paskaidrojumā mēs e, runājam par to, kas notiek ārpus institūcijām, kā mēs organizējam sociālo dialogu, kā mēs sadarbojamies ar ostu arotbiedrībām un ar organizāciju Eiropas jūras ostas. Uh, Komisijas priekšlikumam ir bijis ļoti pozitīvs iespējas uz sociālā dialoga veicināšanu Eiropā. Un 23. Eh, jūnijā kā ostu arotbiedrības, tā arī Eiropas eh, lielās ostas organizācija tikās, lai runātu par to, kā uzlabot Eiropas sociālo dialogu. Tas nozīmē, ka mūsu priekšlikumā mēs nerunājam par darba apstākļiem un darbinieku situāciju. Mūsu priekšlikumā toties mēs uzmanību vērsām uz diviem momentiem - caurskatāmība un ostu darbības efektivitāte. Un e, jau savos ievadvārdos pieminēju, ka 2001. un 2004. gada priekšlikumos tās bija ostu pakotne 1 un ostu pakotne 2, un tās izgāzās, un tāpēc mēs esam atteikušies no iepriekšējās idejas. Ieinteresēto pušu apklaušanāšanā tas vēl nav parādījies, tāpēc e, mēs mēģināsim šo priekšlikumu tālāk izskaidrot. Bet e, mēs runājām par eh, neviendabīgu pieeju ostu pakarpojumiem. Mēs vēlamies piedāvāt tirgus piekļuvēju tādu instrumentu kopumu, no kura kā ostas, tā arī dalību valstis varētu raudzīties, lai ostu pakalpojumi tiktu organizēti pēc iespējas efektīvāk, gan raugoties no ostu piedāvājuma viedokļa, kāds eh, pakalpojumu klāsts tiek piedāvāts, gan arī no tirgus piekļuvas veidokļa. Efektivitāte no abām pusēm. Nākamais eh, - pasažieru pakalpojumi un kravas pārvadājumi, par tiem mēs arī nerunājam savā priekšlikumā. Kāpēc? Tāpēc, ka ietekmes seku novērtējumā mēs eh, pamanījām, ka eh, kravu pārvadājumi ir lielā mērā liberalizēti, un otrs iemesls - komisijas priekšlikums kuru parlamentam bija vai nu tikai jādod savu piekrišanu vai nē, tad eh, tajā jau parādās visi šie priekšlikumi. Un tāpēc mēs lēmām, ka mūsu patreizējā priekšlikumā mēs par to nerunāsim. Līdz ar to eh, raugoties uz regulas priekšlikumu, Mēs vēlamies nodrošināt caurskatām tirgus piekļuvi ostas pakalpojumiem un finanšu pāredzamību, un, protams, trešā regulas sadaļa ir vispārējie nosacījumi. Regulā mēs runājam par ostu pakalpojumu modernizāciju, kā arī, e, kā arī ostu tīrīšana un atkritumu pārstrāde, tam visam ir jākļūst efektīvākam. Mēs regulā pies, mēs e, piedāvāsim instrumentu instrumentāriju, no kura, va, instrumentāriju, no kura varētu izvēlēties kā pakalpojums niedzēja, tā arī dalību valstis. Diemžēl eh, daudzos gadījumos ostu pakalpojumi tiek piedāvāti ne nepārskatāmā veidā un eh, vispār runājot par ostu pakalpojumu definīciju. Eh, šobrīd daudzas ostas savu piedāvājumu nebalsta uz šiem principiem Un ja pakalpojums sniedzējs sniedz pakalpojumu, tam tiek piemērota vesela virkna kritērija. Gan publiskajam pakalpojumu sniedzējam, un tas tiek, pie, pie, pie, tas tiek pieprasīts arī eh, no tarifu viedokļa. Finanšu pārskatāmība Mēs vēlamies veicināt investīciju ieplūdu ostās. Investīciju palielināšanos neskatoties uz to, ka pēdējā laikā Eiropai ir klājies pietiekami grūti un, eh, tirznie, un pārvadājumu plūsmas ir drusku apsīkušas. Mēs vēlamies, lai ostās tiktu investēts daudz vairāk. Un par finansējumu runājot, gan dalību valstu finansējumam, gan arī privāts, privātajam finansējumam ir jābūt lielākai juridiskajai noteiktībai par to, kā tiek finansētas ostas. Un visbeidzot, vienādi spēles noteikumi. Tas ir saistīts gan ar pārskatāmību, gan arī par uh, kritēriju atrunātu pieeju ostu pakalpojumiem. Uh, Vienādi spēles noteikumi visām ostām, juridiskā drošība, papildus investīcijas. Ceram, ka tas ļaus labāk pārvaldīt publiskos resursus un ilgākā laika periodā arī ietaupīt. Mēs eh, līdz 30. gadam vēlamies ietaupīt 10 miljārdus eiro. Tā nav milzu liela summa, un tomēr tā ir ievērojama summa. Vēl jau vairāk, ja eh, ņem vērā, ka pārvadājumu efektivitāte arī e, ļaus daudz ietaupīt. Un visbeidzot, mēs netaisamies sagatavot tiesību aktu pašu tiesību akta dēļ. Mēs vēlamies, lai iekšējais tirgus, jeb transporta politikas jomā būtu sakārtots. Uh, Protams, tas ir ļoti būtiski sakārtot transportu, bet vēl svarīgāk ir nodrošināt to, lai ik viena Eiropas osta kļūtu par vārtiem piekļuvēji Eiropas tirgumu. Tāpēc mēs to vēlamies saslēgt kopā ar TMT. Paldies! You, Paldies, Pakē kungs, referenta kungs, Lekenšteina kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc uh, pirmā un otrā ostu paketes mēģinājuma, tagad ir nelielā paciņa ostu pakete numur 3. Tas ir mūsu priekšā šis priekšlikums, un man šķiet, ka var teikt, ka šeit pirmo reizi ir uh, priekšlikums, kas uzlabo uh, uh, vajadzīgās vietas, un ir iespējams, ka tas tiks pieņemts. Es nevaru nemaz paskaidrot, kāpēc šis priekšlikums ir labāks. Uh, to daļai jau pieminēja iepriekšējais runātājs par kravām, par sociālo dialogu. Es gribēju tikai nosaukt dažus punktus, kurus mēs ļoti uh, precīzi vēlamies definēt un apspriest, un droši vien nevarēsim tā vienkārši pieņemt, bet tie ir noteikti jautājumi, par kuriem varam runāt turpmākajā procedūrā. Divi priekšnosacījumi, manuprāt, ir nepieciešami, lai panāktu saprātīgu uh, darba noslēgumu. Uh, kas nav tieši saistīta ar šo priekšlikumu. Pirmkārt, es eh, pieņemu, ka koncesiju direktīva, pirms mēs balsosim par šo priekšlikumu, tā kā tā ir paredzēta šobrīd, parlamentā arī tiks eh, pieņemta balsojumā. Otrakārt, es sagaidu, Nezinu, vai man teikt, ka es sagaidu, vai es baidos, ka uh, valsts atbalsta direktīvas pārskatīšana no konkurences ģenerāldirektorāta, kas paredzēta nākamā gada sākumā, nu jā, to mēs arī ļoti rūpīgi apskatīsim, kā tas ietekmē to, ko mēs šodien apspriežam šeit. Man ir cerības, ka ir uh, iespējama vienošanās, bet es esmu ļoti Uh, piesardzīgs, jo es esmu no ostas pilsētas un pēc pirmās un otrās ostu pakotnes neko daudz negaidu. Bet mums jārunā par to, uh, kas tiek vienmēr minēts, proti direktīva vai regula. Mans viedoklis ir ļoti skaidrs, to arī gribu teikt. Ja mums būs labs darba rezultāts, tad, manuprāt, uh, regula būtu daudz labāks variants nekā direktīva, kura uh, tiktu eh, eh, varbūt eh, nedaudz izkropļot tādā ziņā, ka netiktu īstenots viss, ko mēs gribējām. Un tad par ostu maksām. Tur mums ir skaidri jādefinē, kas ir publisks un kas jānosaka caurskatāmā veidā un kas ir tā daļa, kas ir saistīta ar saimniekošanu un ar konkurenci un tāpēc automātiski nebūtu jāpublisko. Trešais punkts. Uzraudzības iestādes un lietotāju struktūras. Par lietotāju struktūrām mēs eh, varam runāt, eh, jārod varbūt kaut kāda vieta lietotājiem, kur viņi var izteikties, eh, ja tas nav saistīts ar pārlieku birokrātiju. To mēs varētu nodrošināt. Kas attiecas uz uzraudzības iestādēm? Uh, Noteikti ir pareizi, ka lietotājiem ir jābūt arī iespējai sūdzēties par kādu ostu, bet tur mums ir jāraugās, cik lielā mērā patiešām notiek tas, ko komisija mums stāstīja, proti šis te viens uh, izmērs dara visiem uh, šī pieeja, tad netiktu izvēlēta, bet kādas uh, tādas saprātīgas uzraudzības iespējas jau pastāv tagad? Kādi kriteriji ir jāizmanto, lai neizgudrotu uh, riteni no jauna? Bet varbūt vismaz arī, lai Um, paredzēt plašākas iespējas, kā šādu uzraudzības iestādi varētu veidot. Ceturtais punkts ir tas, kas uh, attiecas uz uh, darbības jomām, kuras tad ir ostas sabiedrības uh, darbības jomas un kuras būtu jāatstāja tirgumu. Šis noteikti būs viens no sarežģītākajiem punktiem. Kur tā tad ir runa par drošību un tāpēc, manuprāt, tas nav saistāms ar tirgus pieeja, un kur ir runa par konkurenci, kas eh, visur ir nepieciešama, protams, un to nevajadzētu traucēt. Tas mums ir ļoti precīzi jāskata, un tas nebūs vienkārši. Es eh, kā piekto punktu ļoti labi var iedomāties arī to, ka būtu saprātīgi eh, saistībā ar 12. pantu tur iestrādāt definīciju uh, kas ir infrastruktūra un kas ir suprastruktūra. Tas varētu palīdzēt atrisināt arī citas problēmas, par kurām runāsim nākamgad. Vismaz es izstrādāšu priekšlikumu un runāšu par to ar ēnu referentiem un tad paraudzīšos, ko viņi par to domā. Un pēdējais punkts, protams, ir jautājums, cik lielā mērā šeit jāiesaista privātās ostas. No vienas puses saprotu sākotnēji tos, kuri sākumā man saka, tur nav uh, sabiedrības līdzekļi ieguldīti, tas ir mūsu pašu uh, saimnieciskais risks, privātais risks, kādus spēles neteikums tad jūs gribat mums uzstādīt. Bet uh, lietotājiem taču ir vienalga, vai uh, monopols ir privāts vai valsts, un tāpēc tas nav tik vienkārši. Mums ir jāraugās, kas tad uh, šeit uh, der un kas neder. Ir virkne citu nelielāku punktu, tos gan šodien neuzskaitīšu. Laika grafiks, kas mums tika iedots, ir ļoti ambiciozs. To mēs paši nesastādījām. 4. novembrī varēšu savu ziņojumu projektu nodot tūkošanai. Piektajā mums šeit būs vēl neliela uzklausīšana. Prezidijam esmu ļoti pateicīgs, ka tas tika noorganizēts, jo, manuprāt, mums ir ļoti precīzi jāparaugās, kā šāda regula ietekmēs eh, dažādi organizētas ostas, un tāpēc es negribētu uh, visus eh, šeit eh, pieaicināt, eh, arotbiedrības pilots un tā tālāk. Vajadzētu tā vispārīgāk skatīties, kas notiks tātad atšķirīgās ostās. Vakar bija runa par koncesijām. Um, Tur ir atšķirīga situācija nekā Hamburgas ostā. Um, mums ir jārunā ar visām iesaistītajām pusēm. Uh, Un tas, manuprāt, jums nav jāstāsta. Tad ir grozījumiesniegšanas termiņš 3. decembris. Janvārī mums vēl būs iespēja diskutēt, un tad eh, februārī būs balsojums transporta eh, un turismu komitejā un plenārsēdē martā. Tiks skatīts šis jautājums. Žēl, ka šī mini uzklausīšana uh, ir paredzēta pēc termiņa, kad jāiesniedz ziņojums tūkošanai. Bet, nu, tas varētu novest pie tā, ka e, referents pats um, iesniegs daudz grozījumus par savu ziņojumu, bet, nu, gan jau mēs to visu izdarīsim. Es ceru, ka mēs varēsim šo darbu noslēgt un uh, ka mums būs pienaicīgs daudz laika, lai apspriest šos noteikumus un uzlabotu tos, lai panāktu labu rezultātu. Paldies! Liels paldies, Kosīmī kungs no reģiona komitejas. Trīs minūtes es došu jums vārdu tagad, ja es zinu, ka jums jāiet prom, un tad došu vārdu ēnu referentiem, pirms dot vārdu ekosoku pārstāvim. Kosīmī kungs, lūdzu, trīs minūtes. Grācie, senjor prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgs paldies arī referentam. Mēs ar viņu jau runājām 26. septembrī. Mums kopā bija Koter uh, sanāksme, tad bija balsojums un tur arī uh, tika uh, dots atbalsts direktīvai kā juridiskiem instrumentiem. Šis uh, balsojums bija ļoti uh, kontroversiāls, protams, Koter ziņojums eh, tiks skatīts vēl reģionu komitejas plenārsēdē. Un eh, nebija atbalsts regulai kā juridiskiem instrumentam. Tā pašā laikā tika atzīta valstu un reģionālo iestāžu loma uh, ostu pakalpojumu attīstībā. Manuprāt, direktīva būtu labāks instruments, lai labāk ņemtu vērā situāciju atšķirīgās uh, ostās Eiropas Savienībā. Es gribētu runāt arī par uh, drošību un to, ka ir jābūt labam līdzsvaram starp valsts un privātajām struktūrām un, manuprāt, ir virkne pakalpojumu, kuru, kuri būtu jāizslēdz no šādiem, šādas likumdošanas akts, tad šeit es domāju vilkšanu, bagarēšanu un citus pakalpojumus. Un ir jāpanāk šis labais līdzsvars starp valsts un privātajām struktūrām dalību valstīs. Tagad par kontrolēm vai uzraudzību. Uh, Es uzskatu, ka ir nepieciešama sistēma, kas balstītos uz nacionālajām struktūrām. Mums nevajadzētu veidot kaut kādu citu iestādi, kas tikai radītu lieku birokrātiju. Tātad, mūsuprāt, šie ir galvenie punkti, kas ir jāuzsver šī jautājuma sakarā. Kaut ar atzinums arī uh, pieskaras atcelājam dialogam, caurskatāmības un efektivitātes principiem. Un, protams, tas viss ir saistīts ar uh, šo te uh, publisko un privāto līdzsvaru. Paldies! Jā, paldies priekšsēdētāji! saka Groša kungs, mūsu kolēģis Komucakos vēl ir Grieķijā un lūdza mani īsi mūsu vārdā sniegt uh, nelielu ievadu. Mēs kopumā atbalstām komisijas priekšlikumu, bet arī to, ko uh, jau dzirdēju no referenta, šo te pieeju, proti, ka mums ir jādiskutē par uh, vairākiem punktiem. Tos uzskaitīšu. Pirmkārt, kas mums ir ļoti svarīgi, ir jāsaglabā uh, saskaņotība ar uh, koncesiju un valsts atbalsta iniciatīvām no komisijas, jo īpaši valsts atbalsts būs ļoti svarīgs temats, jo šeit mums vairs nav tāda situācija, kā transportu komiteja lēmtu uh, tiešā veidā par valsts atbalstu šeit. Otrakārt, direktīva vai regula, mēs vienmēr esam par regulām, jo tādējādi mēs vismaz varam būt droši, ka, ja um, mēs, ja mēs izveidojam vienotu noteikumu kopumu Eiropai, tad tas tiek arī vienot ieviests. Situācija dalībvalstīs, protams, ir ļoti atšķirīga, uh, līdz ar to mums būs jāpiemēro zināma elastība. Tātad, ja teksts to atļaus, tad mēs varēsim palikt pie regulas un tur mēs atbalstīsim referentu. Jautājums, ko varam atstāt tirgus ziņā, un tas ir saistīts ar drošību. To mēs pēdējās dienās visi ļoti skaidri sapratām. Proti, es ceru, ka šīs debates uh, mēs varēsim īstenot ar objektīvu informāciju, ar godīgi pasniegtu informāciju, un es ceru, ka visas politiskās grupas piekritīs, ka drošību nevar atstāt tikai tirgus ziņā. Uh, un ka zināmiem drošības aspektiem ir vajadzīga īpaša pieeja. No, nu, par caurskatāmību runājot, tas ir jautājums, kas tiek apspriests daudzās valstīs un daudzās ostās, un e, mēs arī attiecīgi uzskatām, ka pienākums e, caurskatāmi darboties, kur tiek piedāvāti pakalpojumi, ir jānosaka un uzraudzības iestādei arī jābūt neatkarīgai. Godātais Flekenšteina kungs, jūs eh, nākat no Vācijas un arī eh, tātad no Ziemeļvācijas un eh, arī iepriekšējais referents no turienes bija un es ceru, ka runājot par šī dosie aktivēšanu, aktivizēšanu, es ceru, ka varēsim šo darbu veiksmīgi noslēgt un jums veiksmi darbā. Much, Mr. Grosh, Mr. De... Paldies, Groša kungs, Depakas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Un es gribētu apliecināt Matjē, ka arī Beļģijā ir dažas ostas. Nē, paldies par šo ievadu komisijas pārstāvēju un arī komisijas pārstāvam un referentam. Un mēs vienmēr esam atbalstījuši komisijas priekšlikumu vienu vienkārši iemeslu dēļ. Uh, Proti, mēs visi zinām, ka beidzās uh, darbs pie iepriekšējām ostu paketēm parlamentā, un mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks beidzot pieņemt kopīgus noteikums Eiropas Savienībā. Protams, mēs saprotam arī to, ka ir milzīga atšķirības starp dažādajām ostām Eiropas Savienībā, bet mēs uzskatām, ka ir jārīkojas. Līdzšinējā uh, eh, nesaistošie notiekumi nav vairs pietiekami, un komisijas rīcība nāk īsta laikā. Mēs arī uzskatām, ka uh, šī pieeja katru gadījumu skatīt atsevišķi ir ļoti nekonsekventa, uh, un tur bija caurskatāmības trūkums, un ir jānodrošina, lai tas neturpinātos. Lai mums nebūtu katru reizi ik pēc divām nedēļām jākonsultējas ar kopienu tiesu. Mums ir jābalstās uz šī priekšlikuma un jāiet tālāk. Galvenie jautājumi, protams, būs uh, Uh, brīvu pakalpojumu sniegšanu ostām, ko komisija ievieš. Manuprāt, tas ir ļoti labi, ka tas ir tagad ierakstīts Eiropas likumdošanā, un mēs uzskatām arī, ka tirgus atvēršana ostu jomā spēlēs ļoti svarīgu lomu, ne tikai lai palielinātu konkurenci un piedāvāt labus pakalpojumus, bet es domāju, ka šeit ir saistība arī ar citām stratēģijām Eiropas līmenī, piemēram, TNT, tāpēc mēs atbalstām šo ideju. Komisijas priekšlikums jau ir ļoti restriktīvs šajā ziņā, jau daudz lietas jau ir izslēgtas, un es gribētu arī diskutēt ar citiem ēnu referentiem par, piemēram, pasažieru un krāvas pakalpojumiem. Es saprotu, ka šie ir ļoti delikāti jautājumi, bet es gribētu tomēr tādu atvērtu diskusiju par to, kāpēc tas šeit nav iekļauts, un varbūt mēs varētu šeit panākt citu risinājumu un iekļaut šos pakalpojumus. Protams, uh, ir uh, zināmām uh, val, ostu pārvaldēm jāierobežo pakalpojumu sniedzēju skaits, jo vienkārši trūkst vietas ostās, bet jūs minējāt arī koncesiju direktīvu un uh, valsts atbalsta noteikumus, kas šeit būs nozīmīgi. Un finanšu caurskatāmība, manuprāt, ir ļoti svarīgs jautājums. Tas, ka trūkst caurskatāmības un uh, Eh, notiek zināmas, eh, varbūt pat nelegālas lietas, un daudz kas notiek aiz slēgtām durvīm, noved pie tā, ka ir konkurences kropļojums starp ostām. Un ostu maksās, protams, arī jābūt eh, caurskatāmībai, tur ir jābūt piesaistai izmaksām un nedrīkst būt diskriminācijas, bet šeit ir arī zinām komerc loģika, kas ir jārespektē šajā jautājumā. Tā ir jāpieļauj mūsu nodrošinātajā ietvarā. Uh, Ostu pārvalžu autonomija mums ir ļoti svarīga. Tām ir jāspēj eh, strādāt, eh, vadoties pēc savas eh, komercstratēģijas, bet komerc sarunām ir jābūt iespējamām, neskatoties uz visu caurskatāmību. Nekas vēl netika runāts par ostu marķējumu par strādniekiem, tātad, un tas bija uh, strīdus punkts pirmajās divās uh, paketēs. Uh, mēs gribētu redzēt progresu sociālajā dialogā, un ja nē, tad paraudzīties, ko mēs paši varam darīt, lai panāktu atvērtu tirgu, lai visiem strādniekiem būtu vienāds iespējas ostu strādnieku tirgū. Mums jāņem vērā atšķirības starp dažādajām ostām, bet es uzskatu, ka ļoti spēcīgs Eiropas ietvers ostām ir nepieciešams, lai uzlabotu efektivitāti, konkurēt spēju un saskaņot ostu darbību arī ar citām a, stratēģijām. Un tātad es gaidu, ka mums būs ļoti atvērtas diskusijas par šiem jautājumiem, ko es minēju un ko citi kolēģi jau minēja. Es ceru, ka varēsim ļoti atklāti diskutēt. Uh, lai pieņemtu labu risinājumu ostām, jo ostas ir pelnījušas tādu. Zarībīkungs. Merci, monsieur président. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, es eh, vienmēr esmu pārsteigts eh, par to, cik ļoti komisijas priekšlikumi var būt nesaistīti ar realitāti. Uh, Mums ir 328 ostas, kuras skar šis regulas priekšlikums. Manuprāt, ir jāņem vērā vairāk aspektu. Pirmkārt, izmērs un aktivitāšu apjoms šajās ostās, kas uh, var ļoti atšķirties, uh, uh, jo ir dažādas teritorijas. Ir uh, ostas, kurās ir daži kuģi nedēļā. Šeit es runāju par Somijas dažām ostām, un tad ir. Uh, ostas, eh, piemēram, kā Rotterdam, kur ir vairāk kā 600 kuģu eh, nedēļā. Un šeit eh, piemērot vienādus noteikumus, nu es nezinu, ir tad publiskās ostas, ir privātās ostas, ir ostas, kam ir teritorijas apsaimniekošanas uh, uzdevumi, un tad ir tādas, kas ir tīri ekonomiskas darbības ostas, un tad ir tādas ostas, kas ir vēsturiskas, kas tādā kā kultūras jomā. Uh, un uh, ir uh, uh tā, ka 70% uh, tikai ir apmierināti ar ostu pakalpojumiem. Tātad es gribētu atgādināt, ka mēs vēlamies šeit uh, strādāt pie sistēmas, kas uh, patiesībā jau darbojas. Uh, lietotāji lielā mērā ir apmierināti ar ostu darbību. Un uh, kur tad es varu atbalstīt komisiju par caurskatāmību? par to, kādā veidā tiek organizēta tarifa noteikšana, piemēram, bet šeit arī ir jāņem mērā, vērā jau tas, kas pastāv uh, dalība valstīs, piemēram, ir komercasamblejas, uh, kas uh, apvieno uh, ostu pārstāvjus, uh, valsts pārstāvjus, uh, uh, uh, kuģniecības jomas pārstāvjus, strādnieku pārstāvjus, tātad uh, kā tad uh, mēs varam nodrošināt labāku caurskatāmību. Nu, es piekrītu, ka jābūt lielākai caurskatāmībai. Tātad uh, ir sistēma, kas darbojas, uh, un to mainīt, tas man šķiet problemātiski. Tātad nevajadzētu tādu vienādošanu. Es atbalstu harmonizāciju, bet neatbalstu tādu vienādošanu. Es domāju, ka šobrīd, tad, kad mēs runājām par uh, dažādām uh, profesijām, kas strādā ostās, ir uh, uh šeit ir divas prioritātes. Pirmkārt, drošība jūrā. Mēs nevaram uh, neņemt vērā tos izaicinājumus, kas ir drošībā jūrā. Kāda tad mums ir iespēja uh, pretoties terorismu aktiem, piemēram, tas arī ir jāņem vērā. Un otrkārt, cik lielā mērā um, var organizēties uh, arotbiedrības, uh, ja mēs radīsim uh, mežonīgas konkurences apstākļus, mēs varam radīt apdraudējumu kvalitātei un uh, samazināt investīcijas. Uh, kas tiek veikt šajās jomās. Tātad mums ir jāņem vērā šo profesiju īpatnības. Protams, tur ir jāuzlabo caurskatāmība, bet mēs nevaram visu atstāt konkurences ziņā, jo tas var apdraudēt to, kas šobrīd jau darbojas, jo lietotāji jau ir ļoti apmierināti ar ostu pakalpojumiem, un tā ir tie rezultāti no komisijas veiktā ietekmes novērtējuma. Tātad, kas ir tie pie skaitļiem, no kādām ostām tie ir, um, jābūt ļoti precīziem, jo pretējā gadījumā mēs varētu vienkārši izgudrot skaitļus. Un par to mums ir jārunā ar komisiju, ar deputātiem un ar dalību valstīm. Mums ir jādomā arī par investīcijām, kādas ir vajadzīgas infrastruktūrā. Uh, ir jāuzlabo transporta koridori, transporta veidu savienojumi, ostas ar dzelzceļu. Tie ir tie galvenie temati, par ko ir jādomā, kā uzlabot mūsu ka kapacitāti šajā jomā, lai mūsu kontinents būtu uh, transporta jomā pievilcīgs. Un uh, runājot par uh, dzelzceļu, uh, Tur arī tika runāts par uh, tirgus atvēršanu, nedomājot par to, ka infrastruktūrā ir jāveic milzīgas investīcijas, lai uh, to optimizētu. Tātad es domāju, ka uh, šobrīd uh, ir. Uh, jāstrādā pie tā, lai uzlabotu to, kas jau pastāv, komisijai jābūt gatavai savu priekšlikumu pārstrādāt. Uh, mums ir uh, jāpanāk, ka Uh, ostru uh, strādnieki uh, ievēro visus noteikumus, un tā kā jau referents teica, es vēlētos, lai šis likumdošanas akts būtu direktīva, lai to varētu elektīvi pievērot visās Eiropas ostās. Ok, Mr. Van Dālen. Van Dālen, kungs, lūdzu. Godātie deputāti, es tikai vēlējos atgādināt, ka mums vēl ir palikuši 20 minūtes, lai izskatītu šo jautājumu. Eh, eh, Jā, tad no manas puses es gribu teikt, ka no vienas puses es eh, runāšu ēnu referente vārdā, Pipāna kunga vārdā, un arī dažu komentārus manā paša vārdā. Tad es kombinēšu šo visu izklāstu, kas attiecas uz eh, viņu, uz kolēģi. Viņš arī saka, ka ostu paketi mēs jau divas reizes esam parlamentā norādījuši. Un tagad mēs mēģinām atkal tāpat uh, rīkoties. Uh, viņš neizvirz nekādus citus papildus priešlikumus. Viņš saka, ka komisija. Uh, tagad eh, nāk ar to priešlikumu, ka viens lielums ir derīgs visiem, viens tas pats modelis visiem. Tas ir pārāk birokrātiski un tas pārāk eh, tiešām eh, uzliek tagad tādu žņaugus. Tas viss ir pārāk sarežģīti. Viņš izdara secinājumu un saka komisijai, ka šo paketi īstenībā var arī noraidīt tieši tāpat kā abas pārējās. Tā, tas tik tā par Bredbornu kungu, un uh, es pats uh, uzskatu par to nedaudz savādāk. Gribu teikt paldies komisijai par priekšlikumu. Domāju, ka mums šeit ir izvērta laba pieeja, kā labāk noregulēt jautājumus attiecībā uz ostām. Kā šeit trūkst visā paketē ir eh, finanšu cārskatāmība arī attiecībā uz subsīdijām. Šis jautājums ir precīzi jānoregulē. Priekšlikumā tas nav tik precīzi atspoguļots, un tas ir žēl, jo visbūtiskākais aspekts šai jautājumā ir finanšu caurskatāmība. Gribu skaidri arī pateikt, ka To nevar mainīt. Pēc ko mēs iebilstam, ir loču pozīcija. Viņi ir iekļauti šajā priekšlikumā. Ir paredzēts viņiem uh, šīs īpašās ostas, kurās uh, var uh, strādāt lo, loči uz tieši šiem noteikumiem vispārējais ostas, tad paliek neievērotas kas attiec uz ločiem, tad viņu pievienotā vērtība tā, ka viņi precīzi zina, kāda ir situācija uz vietas. Viņi zina katru akmeni, katru sēkli, kas ir jūrā. Es vienkārši negribu, lai būtu tā, ka viņi vienkārši netiek, vi, viņus vienkārši vajag no šeienas izņemt ārā. Tur ir priekšredien pilnīgi taisnība. 13. un 14. pāns, tos es atbalstu pilnībā. Es eh, to šeit redzu arī no zaļo ostu paketes. Es kā referents eh, biju toreiz izstrādājis priekšlikumu komisija arī ņēma vērā to, ko es toreiz ieteicu. Tur tāda pamatlīna ir ļoti laba, bet ir arī kritiski punkti izstrādāšu grozījumus. Vils Kunze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī esmu no pilsētas komisijas priekšlikumam raksturīga tas, ka 110 tūkstoši ostas strādnieku interesi gan izvēl nemaz nav ņemtas vērā. Tur ir teikts, ka nodarbināto tiesība ir jābūt saklabātām, un, eh, bet mainoties uzņēmumiem, ir tā, ka um, iepriekšējie darbi, kas strādājuši vecajos uzņēmumos, eh, viņa tiesības ir jāatbalsta, bet tas viss ir ļoti nesaisti, nesaisti, neobligātu raksturu, un koncesija direktīva rada šeit arī m, mm, papildus problēmu ostās nodarbinātēm. Mana politiskā grupa arī desmito pāntu regulas priekšlikumā par nodarbināto tiesībām uzskata par absolūti nepietiekamu. Vispār es eh, apšaubu šīs regulas nepieciešamību, jo no Antverpens līdz Hamburgai šī ziemeļu līnija e, komisija saka, ka ir nepieciešamība, e, nepieciešamība jau pastāv šī konkurence, nav nekāda nepieciešama šai regulē. 80% no aptaujātajiem esot e, teikuši, ka viņi ir apmierināti ar ostās notikušo. Manuprāt, atsevišķajiem ostu dienestiem ir jābūt tikt izsvitrotiem no uh, regulas priekšlikuma. Es pilnībā atbalstu Vācijas Bundesrādu priekšlikumu. Um, kurā ir teikts no 2010. gada, ka atsevišķie ostu dienesti ir pretrunā ar uh, likumiem, un uh, šeit uh, tiek pieminēti loču dienesti, uh, izrakšanas dienesti un arī citi ostu dienesti. Un Vācijas apakšpalāta tādēļ prasa šos uh, ostas dienestu uh, īpatnību dēļ viņus izņemt ārā no šīs regulas priekšlikuma. To es atbalstu, bet es vispār visu šo regulu gribu kopumā norādīt. Paldies! Thank you, Mrs. Wills. I... Paldies, Vilsas kundze! Es eh, redzu, ka šeit uh, par eh, pilotāžu pakalpojumiem parādās ļoti dīvainas alianses starp politiskajām grupām. Jā, Simons Kungs no Ekonomikas un sociālo lietu komitejas lūdzu. Dank, dank u wel, meneer de voorzitter. Ehm, Paldies, priekšsēdētāji. Jūs teicāt, ka trīs reizes ir šāds priekšlikums, bet trešā reize visbiežāk tomēr ir labākā, jo tad tomēr ir cita attieksme pret darbu. Un mēs uzskatām, ka būtu labi, ja komisija arī tā darītu. Komisija nevēlas iejaukties ostu pārvaldē, tas tā viss var palikt, ja tāda vēlme pastāv bet ir jābūt vieniem ja pašiem spēles notiekumiem, un mēs uzskatām ekonomikas un sociāla lietu komitejā, ka komisija šeit eh, to tiešām ir ņēmusi vērā un ir sasniegusi. Tātad šeit ir nesaistošās tiesības, un tas ir kombinēts ar likumdošanu, esam apmierināti. Mums ir eh, piebildes, kas atbilst sešiem punktiem, kurus pieminēja arī Flekensteina kungs. Mēs uzskatām, ka ir pamatoti izņemt ārā gan pasažierus, gan arī krabu kuģus, kravu pakalpojumus un vēlāk jāparaugās, kas būs nepieciešams ne trīs gadus, bet sešus gadus. Paredzēt šo definitīvo vērtējumu ar atbilstošiem sakām un uh, eh, profesorisko ziņām jābūt arī pēc trim gadiem. Bet galvenokārt šeit ir runa par to, kas ir iekļaujams regulā, tās darbības jomā. Kas attiecas uz uh, kombināciju, mēs ekonomisko un sociālo lietu komitejā domājam, ka ostu pakalpojumi ir jāiekļauj regulā, bet mēs domājam, ka regulas izdenošanā, kas attiecas uz ločiem, gribētu teikt, ka pirmais uzdevums locim ir konsultēt kapteini, un šo pienākumu viņam nevar atņemt, jo tas ir viņa būtiskais pienākums, un vispārējais ir papildus. Tālāk par drošības aspektiem. Tas ir, tie ir ļoti būtiski tieši attiecībā uz loču darbu. Un ir jāņem vērā, ka ir e, jāiekļauj šeit arī vilcēja pakāpojumi. 17. pāns. Neatkarīgais uzraudzības dienests. Tas komisijas pienākums kontrolēt, vai dalību valstis e, īsteno savus pienākumus, kā tiec uz kontrolēm. lielākā daļa dalību valstu jau ir iedibinājusi attiecīgas institūcijas, kas veic uzraudzību un kas nāk par labu arī konkurences spējai. Varbūt ne visās dalībvalstīs tā ir, bet regulāri paredzētas normas. Noslēgumā priekšādē kungs vēlētos norādīt, uz to, ka pāntā par eh, tarifu likumiem komisija 14. pānta 1., 2. un 3. punktā paredz eh, rīcības brīvību un eh, šeit varētu 5. 5. punktā pievienot arī vēl papildus jēdzienu, ko es atradzēju mūsu atzinumā. I've still got three speakers left, plus Mr. Packer palikuši trīs runātāji. Es eh, tiešām vēlētos pamudināt šos atlikušos trīs eh, runāt neilgākā divas minūtes. Tusas kungs, lūdzu. Το σχέδιο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την αγορά. Komisijas eh, priekšlikumā, regulai par ostu pakalpojumiem un par finanšu pārredzamības sistēmu, šis komisijas priekšlikums ir cieši saistīts ar iepriekšējiem diviem. Šobrīd Eiropas komisija ir izvēlējusies strateģiskāku pieeju, lai sasniegtu savu mērķi, kas tika izvirzīts jau pirms vairāk kā desmit gadiem. Un eh, komisija vēlas, lai mēs ļautu tai iet nākamo solīti. Tātad pilnībā liberalizēt ostru infrastruktūras, pat tās privatizēt, vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Un kuram no tā būs lielāks labums? Protams, ka tikai lielās kompānijas un konsorti, kur jau tā nodrošina kā ceļu transportu, sauszemes transportu, gaisa transportu, un tagad mēs viņiem dosim arī pilnu rīcības brīvību jūras transporta organizēšanā. Nākamais solis tādā gadījumā, un kas e, šajā komisijas priekšlikumā vispār neparādās, tas ir darba jau strādājošo situāciju, finanšu transakcijas, ne, par to komisija vispār nerunā. Simtiem tūkstošu ostās strādājušo šobrīd ir nonākuši uz ielas un zaudējuši darbu. Kāpēc neviens neņem vērā nesen sagatavoto ziņojumu, kurā Zviedrija, Spānija, Itālija, Malta, vairākas, vairāku dalību valstu parlamenti ir uzsvēruši, ka komisijas priekšlikumā tā patreizējā teksta redakcijā ir pārkāpta subsidiaritātes principa noteikumi. Uh, Protams, mēs vēlamies sakārtot ostas pakalpojumu sniedzēju idejas un arī finanšu pāredzamību, bet eh, tas ir vairāk politiski iekrāsots jautājums. Ar šo soli komisija var būt pārliecināta, ka tā nekad nākotnē nevarēs izvairīties no strādājošo tiesību izskatīšanas tiesību aktos. Paskatīsimies uz Pereiras un uz situāciju šajā ostā. Šajā ostā strādājošo darba apstākļi ir patiesībā tādi paši kā viduslaikos. Tur strādā Francijas, Spānijas, Portugāles, Nīderlandes strādājošie. Un eh, kāpēc viņiem ir jāmaksā simtiem miljonu eiro, lai varētu izveidot uh, ostu, uzcelt ostu Grieķijā, tad būtu šīs ostas lietošanas tiesības uz 99 gadiem. Šeit sanāk fabulas veļas īzips akmeni. Vai tiešām šīs šāda ostu attīstība veicinās ekonomisko izaugsmu valstī? Priekšsēdētājs Ajala Sanders kundze lūdzu. Divas minūtes. Jā, es e, runāšu ļoti lakoniski. Viens komentārs, viens teikums, ja vēlaties. Salīdzinot ar e, pirmā un ceturtā gada ostu pakotnēm, es jau toreiz atceros, kāds bija komisijas e, priekšlikuma pamats. Jau toreiz parādījās idejas par to, ka ja kādu ostu pakalpojumu uzurpēs monopoli, tad tas noteikti šos pakalpojumus ietekmēs negatīvi. E, toreiz parlaments noraidīja komisijas ideju, un e, sekas ir tādas, ka e, uz ostām šobrīd galvenokārt attiecās pakalpojumu direktīva un tajā atrunātā harmonizācija. Tas ietver arī ostu pakalpojumus. Šobrīd izskatās, kā koncesijas priekšlikums un direktīva, ja tas tiks pieņemts, nāks par labu caurskatāmībai. Bet uh, izskatās, ka tas arī ir vienīgais eh, adekvātais priekšlikums, jo neviens nespēja, ne, nespēja piekļūt un sakārtot valstu atbalstu. Visi uzbrūk vai, teiksim tā, ķerās klāt ostu operatoriem. Un, manuprāt, situācija būs tieši tāda pat kā pirms desmit gadiem jo toreiz mēs to noraidījām, un varbūt komisija varētu sīkāk paskaidrot, ko tā domā ar šo savu priekšlikumu, ko tā vēlas ietekmēt un iespaidot, kāds būs tās nolūks un pievienotā vērtība. Es vēlētos dzirdēt vairāk no komisijas. Konkrēti atbildēt lūdzu uz manu jautājumu, kāpēc šajā priekšlikumā gan koncesijas, gan arī valstu atbalsts ir atrunāts tādā formā, kā tas ir. Nākamais runātājs - Alkadrauji kungs. Paldies! Šobrīd mēs eh, izskatām priekšlikumu un, protams, debats par šo jautājumu vēl būs, bet eh, uzreiz vēlējos pateikt, ka būtu tikai un vienīgi godīgi un adekvāti, ja komisija arvien vairāk uzsvērtu caurskatāmības ideju un nevis tik daudz runāt par pakalpojumu liberalizāciju ostās. No sirds ceru, ka mums, eh, diskus, ka mums izd izdosies izvairīties no tām diskusijām, kas bija 1. un 4. gadā. Netiek runāts arī par ļoti kompleksajām attiecībām starp darba ņēmējiem un darba devējiem, un ceru, ka adekvāta darba tirgus spēlētāju iesaistīšana priekšlikuma izstrādē nāks tam par labu. Runājot konkrēti par priekšlikumu, man ir radies iespējas, ka mēs raugāmies uz ostu pakalpojumiem tikai un vienīgi no ekonomiskā skata punkta. Lai reģionālās un vietējās pašvaldības vairāk varētu ietekmēt eh, ostu dzīvi, tad eh, mums arī uz pašvaldību pleciem būtu jāuzliek vairāk pienākumu jūsu priekšlikumā, kaut vai runājot par pakalpojumu piedāvājumu un to tarifiem, esmu spiests tomēr pateikt, ka vēlētos redzēt priekšlikumā iekļautas vairākas komerciālās stratēģijas un e, direktīva vai regula. Ja mums ir adekvāts tiesību iespā, ietvars, tad e, diskusijās jau mēs e, varēsim redzēt, vai mēs vēlamies to redzēt kā regulu vai kā direktīvu. Un tad dalība valsts pašas var nolemt. Prieksēdētājs. Paldies Alka Drājkungam. Pakeikungs. Izskatās, ka jūsu priekšlikums ir ļoti pretrunīgs. Es došu jums vārdu. Jā, es e, dzirdēju arī ļoti konstruktīvus komentārus. E, izskatās, ka priekšlikums daudziem liek daudz ko pārdomāt, īpaši par caurskatāmību. Un e, tas arī bija mans nolūks un vēlētos savos noslēguma vārdos vēlreiz uzsvērt loču piedāvājumu konstruktīvismu. Mēs raugāmies uz caurskatāmību, uz caurskatāmību visās jomās, attiecībās, arī pakalpojumos, piedāvājumos. Tātad pakalpojumu caurskatāmība ir galvenais uzsvars. Mēs nerunājam par pakalpojumu liberalizāciju un tirgus liberalizāciju. Alkadrāvi kungs jau arī prasīja, pajautāja un atbildi ir ar palielināt caurskatāmību. Mēs vēlamies nodrošināt labākus pakalpojumus. Tas pats attiecas arī uz ločiem. Yeah. Ietekmes izvērtējuma fāzē atklājās, ka tas e, pakalpojums, ko viszemāk vai vissliktāk novērtē pat e, klienti, nevis tāpēc, ka e, loču pakalpojumi būtu sliktas kvalitātes, bet tas, kas nepatīk patērē loču pakalpojumu pircējiem, ir tas, ka uh, kāda ir rinda sistēma, pēc kādiem noteikumiem tiek eh, sastādīta loča takse, un eh, ostu pakalpojums niedzējs vismaz pēc mūsu aptaujas datiem nevar šo pakalpojumu adekvāti, pieda, nevar uz šiem jautājumiem pa, pa atbildēt. Līdz ar to ar mūsu priekšlikumu, ja ostas eh, vēlas loču pakalpojumu nodot apakšu uzņēmumam, ja viņi vēlas atbilst eh, publisko pakalpojumu sniedzēja kritērijiem, tad eh, tas tiks pieprasīts arī šajā gadījumā. Protams, būs dalība valsts, kuras vēlē, izvēlēsies šo opciju, un tomēr padarot tirgu liberālāku, tas eh, var šo principu izpildīt. Tā tad Loču pakalpojumu pircēji vēlas zināt, kā šis loču pakal, no kā šis loču pakalpojums sastāv. To mēs saucam par instrumentāriju pieejas risinājumu, bet, eh, kā jau jūs teicāt, priekšstādētāji kungs, Par šo jautājumu mēs organizēsim uzklausīšanu, tur piedalīsies arī loči. Mēs uzaicināsim arī citas iesaistītās puses, lai izskatītu komisijas priekšlikumu, un komisija ar lielu interesi gaidīšu uzklausīšanu. Paldies! Just... Liels paldies! Mūs gandrīz uh, ir uh, nogalinājuši ar saviem lobēšanas mēģinājumiem uh, tieši viena loču grupa. Flekenšteina kungs, lūdzu! Jā, priekšsādātāja kungs, tad jūs redzat, cik atšķirīga ir situācija. Mani līdz nāvēja nolabēja gandrīz Lufthansa un tam līdzīgi. Kompetence. Tātad. Tātad piekrišanu galīgam rezultātam nevar panākt par katru cenu. Un no diskusijas es sapratu, ka ir svarīgi arī raudzīties, ka otrs ir atšķirīgas. Uh, Un šajā mini uzklausīšanā uh, uh, būs jauns atklāsmes, un tad mēs arī ap, apmeklēsim dažus ostus un cerams, ka panāksim diezgan saprātīgu rezultātu. Un vēl man uh, liekas viena lieta svarīga, proti tas nav tik acīm redzams, ko teica Groškungs, proti šīs valsts atbalsts un koncesiju direktīva arī šeit ir saistīta, un tas viss ir saprātīgi jāatrisina. Uh, un mēs uh, būsim ļoti piesardzīgi, lai uh, diskusijā pa sēdsturbiem netiktu iekļauts jauns punkts. Kas attiecas uz tirgus pieeju, tur mēs varam droši vien diezgan drīz vienoties, un kad runa ir par caurskatāmību, kad ir runa par tirgu un konkurenci, tad uh, zināmās profesijās tas būs daudz grūtāk. Un um, to es lielā mērā Uh, uzskatu par neiespējamu, bet to jau mēs tad diskusijās uh, redzēsim un konkretizēsim, ko tas viss nozīmē. Un pēdējais punkts, jūs atgādījāt manu priekšgājēju, ar viņu drīz došos e, vakariņās un uh, gribētu ielūgt arī Zasādas kungu, kurš vēl strādā šeit, un viņu arī atceros no um, sadarbības uh, Un Groša kungs, jūs arī to atceraties. Tiešām paldies. Very, very good, thank you. Ļoti labi, paldies, Lekensteina kungs. Jā, es gribētu tikai teikt, ka ir eh, ļoti uh, neskaidra robeža starp drosmi un muļķību. Tātad tas ir tā kā naža asmens. Lūdzu, atrodiet šo robežu un nepārkāpiet to. Tas ir viss, ko gribētu teikt. Atkārtošu to, ko teica Flekenšteina kungs agrāk. 5. novembris minēja uzklausīšana, ziņojuma projekta prezentācija 26. novembris, grozījuma iesniegšanas termiņš 3. decembris balsojums Trānu komitejā varētu būt eh, februārs, tā vismaz tagad ir paredzēts, un marta plenārs tas varētu tikt skatīts. Paldies! Nākamais darbkārtības punkts ir e-call jautājums. Debakas, lūdzu! Dank u wel, voorzitter. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Lies paldies komisijai par šo priekšlikumu. Mēs šeit parlamentā bieži esam runājuši par šo priekšlikumu. Un eh, šeit bija iniciatīva ziņojums. Tagad patiešām pienāca laiks to visu īstenot. Komisijas priekšlikums ir uh, uztverams pozitīvi, ka tiek brīvprātīgi ieviests eko pakalpojums. Tam nav tādu rezultātu, uz kādiem komisija cerēja. Un tagad komisija saka, ka tas būs obligāts pasākums. Un uh, komisija ir uh, izdevusi arī savu paziņojumu par obligātu ieviešanu, ir uh, plānots izstrādāt arī regulu, kas paredz obligātu EK pakāpojumu. Protams, tas atstās ietekmi uz Britnēm centrālēm, uz pāraudzības centrālēm. IMCO arī ir atbildīga par šo dokumentu, un uh, es ļoti labi sadarbojos ar Senilovas kundzi, kura ir referente no IMCO komitejas puses. Tas ir ļoti labs un vērtīgs priekšlikums, tas gan nevar pilnīgi aizkavēt avārijas, bet ja avārijas notiek, tad ļoti ātri var norganizēt palīdzību, un tādā veidā cerams eh, samazināsies eh, satiksmes negadījumu upuru skaits. Ir arī vairāk punktu, kas ir īpaši būtiski. Pirmkārt, diskusija par darbības jomu. Pašreizies priekšlikums paredz, ka tas attieksies tikai uz jaunajiem transporta līdzakļiem. Manuprāt, tam vajadzētu attiekties arī uz vecākiem transporta līdzakļiem, un eh, tam ir jātiek automatizētam jo manuāls apriekojums būtu pārāk uh, smagnējs mehānisms. Es esmu šeit runājis ar 12 dienestiem, un uh, man teica, ka nav nekāda problēma to visu ieviest, tikai tehniski jāparaugās. Kas attiecas uz privāto lietojumu, ir uh, skaidrs, ka šis uh, e-call nav paredzams, nav iespējams trekking režīmā. Es domāju, tas ļoti skaidri pateiks manā uh, tekstā, bet gribētu arī pateikt, ka šeit datu aizsardzība ir būtisks aspekts. Tas balstās uz sistēmu 112, tad 112. Lielākā daļā dalību valstu tas uh, var darboties uh, bez kļūmēm. Komisija ir paredzējusi 40 eiro vienai instalācijai, bet savukārt automašīnu ražotāji saka, ka šī summa būtu daudz lielāka. Viņi, protams, saka, ka varētu samazināt izmaksas, ja būs vairāk uh, montāžu, bet tur jāparaugās precīzi, kāda ir šie skaitļi. Patiešām ir ļoti būtiski, ka mūsu dienests darbotos uh, piezinot 112 un lai tie autoražotāji, kas jau ir iekūtījuši naudu, lai viņi netiktu sodīti, bet ir eh, arī svarīgi, lai šis brīdinājuma centrāls 112 eh, tiktu savienot, lai šis priekšlikums vispār varētu darboties. 2015. ir kā laika plāns paredzēts, un to var izdarīt. Infrastruktūras jau ir. Un iebūve jaunās automašīnās, varbūt tur vajadzēja drusku pagaidīt, tur būs arī izmēģinājuma fāze. Un uh, Dažas dalību valstis jau ir gatavas to visu izmantot, bet ir arī citas dalību valstis, kurām ir vēl daudz darbs jāveic, bet eh, ir arī nepieciešams vēl šeit aktīvi strādāt. Senālas kundze un es mēs esam vienojušies, ka tam vajadzētu parlamentā šeit ļoti ātri izcināties, ja mēs vēlamies, lai mums būtu arī laiks vēst sarunas ar eh, padomi. Esam paredzējuši 15. oktobra tu dod uz tūkojumu, 13. novembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš un balsojums mūsu komiteja būs 17. decembrī. Tas ir laika grafiks, kādu mēs esam paredzējuši. Tas ir ļoti saspringts, bet esam to izrādējuši šādā veidā. Ēnu referenti man palīdz, arī komisija Es strādāju kopā ar Senelabas kundzi un cerams, ka šis dokuments varēs ātri tikt īstenos. Paldies. Thank you, Mr. Paldies, Kauka kungs. Jā, vielen dank. Herzlichen dank. An... Paldies, priekšsēdās. Sirsnieks, paldies eh, debakas kungām. Ļoti labs eh, priekšlikums, kuru viņš tikko prezentēja. Es domāju, ka nemaz nevajadzētu šeit tik sīk runāt par eh, eko pakāpojumu detaļām, jo mēs jau desmit gadus par to runājam parlamentā. Dalība valstis jau esam pieņēmuši saprašanās memorandu. Uh, šeit ieviest nepieciešamo aprīkojumu. Ražotāji, mobilo saka, ražotāji ir gatavi, to visu tikai vajadzētu ieviest visiem, kas brauc ar automašīnu, ne tikai, kas sēž augstākās klases automašīnās. Uh, Eiropas komisija ir izstrādājuši priekšlikumus, tie ir tieši tie priekšlikumi, kādus mēs arī prasījām. Zenelovas kundzes un mana kopējā ziņojumā pirms gada mēs tos prasījām, tādēļ arī esam pārliecināti, ka mums pēc iespējas ātrāk vajadzētu pabeigt uzsāktos darbus. Svarīgi ir, lai tas viss būtu uh, uz minimālo datu kopumu, kas tiek uh, raidīti. Tad uz numuru 112 tas būtu brīv, pa brīvu šis zvans tā būtu atklāta sistēma, un tika arī pieminēts, ka privātie pakalpojums niedzēja un arī trešo pušu pakalpojums niedzēja var, viņiem ir iespēja arī piedāvāt kaut ko vairāk, bet tur vajadzētu vienoties ar automašīnas īpašnieku, jo viņiem ir tiesības izvēlēties, vai nu viņš izmantos 112 vai jauno sistēmu. Un, eh, ja trešo piedāvātāju sistēma nedarbojas, tad jābūt tā, ka automātiski darbojas 112 eh, numuru sistēma. Tam vajadzēja būt pamata aprīkojumam, kuram vajadzēja būt katrā automašīnā. Es domāju, ka mums izdosies līdz 2015. Eh, gada oktobrim to visu panākt, kaut arī tas būs ļoti sarežģīti, bet jo ārāk mēs strādāsim parlamentā, jo drīzāk arī dalībvalstis varēs uzsākt un īstenot savu darbu. Paldies! Paldies, Senalovas kundze! Uh, vispirms jūs, pēc tam otrais ēna referents. Děkuji, děkuji za slovo. Já jsem teď v takové rozpolcené situaci, ale. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Es runāšu IMCO vārdā, jo es esmu ziņoju, atzinumu gatavotāju no IMCO. Par šo e-call, jeb e-zvana pakalpojumu, man šeit nav daudz kas piebilstams iepriekšējiem runātājiem. Vienīgais, ko es varu teikt, ir tas, ka ziņojums, pie kur strādājam kopā ar Koha kungu, un kas uh, tika ar vairākumu atbalstīts uh, plenārsēdē, tas ir tevis komisijai diezgan skaidru mandātu attiecībā uz to, kā sistēmai vajadzētu izskatīties. Es domāju, ka tas atbilst Eiropas parlamenta skatījumam, un tagad ir atlicis tikai uh, pieslīpēt dažas tehniskas detaļas, bet eh, nav jāapspriež nekādu būtisku jautājumu, tātad šeit nav nekādu izšķirīgu jautājumu vairs. Bet mums vajadzētu arī uh, pieturēties pie uh, laika grafika, kas attiec uz jauno automašīnu ieviešanu līdz 2015. gadam, tā kā tas jau ir noteikts priekšlikumā. Daži no jautājumiem jau tika pieminēti, tātad es domāju, ka mēs varēsim tos uh, noskaidrot sarunu gaitā, un es cietību gaidu uh, sadarbību ar debakerkungu, kas noteikti būs ļoti laba, lai e-call kā uh, publisks pakalpojums varētu sākt darboties visu Eiropas Savienības pilsoņu uh, labā un lai varam noslēgt šo darbu mūsu mandāta ietvaros. Paldies. Elka Drāvīkungs, lūdzu. Thank you, Chen. Paldies, priekšsēdētāji. Tas bija nedaudz mulsinoši. Zitai vajadzētu būt ceļā no lidostas, bet varbūt, ka viņai uzbruka kādi loči vai piloti. Uh, Es gribu tikai teikt, ka šis ir bijis ilgs process. 2005. Eh, gadā mēs sākām skatīt šo ekolu jautājumu, un tagad beidzot tā ir kļuvusi par prioritāru darbību, lai uzlabotu ceļu drošību Eiropas Savienībā. Un tas veicinās eh, jaunajā ceļdrošības eh, rīcības programmā nospraustu mērķi samazināt uh, negadījumos cietušo skaitu, un mēs to, protams, ļoti atbalstām. Zitas un grupas vārdā Trānu komitejā gribētu teikt, ka uh, pozīcija uh, nav mainīta, to paudām jau debatēs par iniciatīvas ziņojumu. ECOL būtu jākļūst par uh, sistēmu, kas uh, tiktu ievietot visās automašīnās, kas balstās uz 112 Un tā būtu jāiebūvē visās jaunajās uh, automašīnās, uh, sākot ar 2015. Uh, gada 1. oktobri. Un arī šajā datumā būtu jābūt šiem uh, zvanīšanas punktiem dalību valstīs. Un mēs uzskatām, ka būtu jākoncentrējas galvenokārt uz uh, to, lai tiktu izveidota savietojama sistēma visā Eiropā, uh, kā tas ir noteikts transporta sistēma direktīvā. Un patērētāju tiesību aizsardzības ziņā, aizsardzības ziņā būtu jānodrošina, lai visiem patērētājiem būtu pieeja e-kola sistēmai visā Eiropā, tad būtu jābūt pilnīgam nosagumam. Un uh, visām automašīnām uz ceļa būtu jābūt spējīgām atpazīt ekosistēmu un jābūt arī aprīkotām ar attiecīgu tehnisko aprīkojumu, un tas būtu jāiekļauj eh, automašīnas pamatcenā. Tātad tā nedrīkst būt ekstra. Un šādā veidā ekol uh, eh, varētu būt pieejams visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies! Lielas paldies, komisija! Onīdī kungs! Thank you, Mr. Paldies, priekšsādātāji! Paldies komitejas deputātiem. Senelovs kundze jau to teica. Šajā gadījumā mēs vairāk vai mazāk strādājam, balstoties Eiropas parlamenta mandātu un nav. No, lielas manevrēšanas iespējas šeit no tā atkāpties. Jūsu rezolūcija, jūsu ziņojums bija ļoti skaidrs attiecībā uz principiem, kam mums vajadzētu sekot, ka tas ir publisks pakalpojums, kam būtu jābūt pieejamam visās jaunajās automašīnās, kaut kam vienkāršam, kas uh, darbotos uzticami un kas neiejauktos uh, uh lietotāju privātajā dzīvē. Un priekšlikumā ir visi šie aspekti arī nosakti. Uh, Protams, tāpat kā jebkurā priekšlikumā ir uh, vēl iespēja šo un to uzlabot, uh, varētu tālāk tiešām diskutēt par uh, to informācijas apjomu, kas tiek nosūtīta automātiski avārijas gadījumā, un arī uh, par to, kāda Uh, būs kombinācija starp šo jauno uh, ekosistēmu, kas būs visās jaunajās automašīnās no 1. oktobra 2015. gadā, un šo te, uh, šos te pakalpojumus, ko varētu piedāvāt ražotāji, kas kā papildus pakalpojumi būtu, un viens no jaunākajiem priekšlikumiem šeit ir tāds, ka mēs vēlamies tādu atvērtību šajā sistēmā. Un arī, protams, sabiedrības drošības jautājumi šeit uh, ir jāņem vērā, proti, kā Nacionālās drošības iestādes varētu filtrēt zvanus, kas uh, tiek sniegti automātiski un uh, manuāli. Bet lūdzu, uh, neieslīgsim diskusijās par uh, lietām, kas būtiski varētu priekšlikumu mainīt, piemēram, uh, aprīkojot eksistējušās automašīnas, jo tādējādi mēs uh, riskējam sarežģīt visu šo diskusiju. Un pat tiešām uh, tās būtu milzīgas izmaksas. Tātad mēs uh, varam atbalstīt veco automašīnu aprīkošanu, uh, Eh, jo tas ir labs eh, un spēcīgs drošības instruments, bet centīsimies varbūt eh, pieturēties pie mandāta un vairāk runāt par sabiedrisku pakalpojumu, kas būtu paredzēts visās jaunajās automašīnās, jaunā tipa automašīnās. No Enterprise, ja no uzņēmē darbības ģenerāla direktorāta Pertinelī kungs ir ieradies, varbūt viņš šo to grib piebilst, lūdzu. Uh, Jā, kā jūs zināt, tad uzņēmējdarbības ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par uh, astoto punktu jūsu darba kārtībā, proti par uh, tipu apstiprinājumu regulu. Un es varu apliecināt, ka šī ierīce būs uh, obligāta tikai jaunām tipa automašīnām no 2015. gada 1. oktobra, jo tas būs dārgāk šo uh, Uh, aprīkojumu ievietot vecākās automašīnās, tātad mēs to nenoteiksim obligāti, bet ja kāds to vēlēsies tirgu darīt, tad uh, šīs ierīces būs pieejamas un cilvēki tad varēs tās ievietot savās automašīnās, un tās tad būs pilnībā savietojums ar ekosistēmu un 112 avārijas zvanu sistēmu. Runājot par uh, referents teikto, es varu apliecināt, ka sistēma iedarbosies pilnīgi automātiski. Tātad praktiski tā iedarbosies tad, kad uh, atvērsies uh, gaisa spilveni. Tātad gaisa spilvenu atvēršanās aktivizēs sistēmu un tiks raidīts automātisks zvans uh, 112 sistēmai. Papildus tam būs arī obligāta iespēja manuālai aktivizācijai, piemēram, uh, Uh, tur būs kāda sarkana podziņa uh, panelī automašīnā, uh, lai jūs varētu manuāli iedarbināt šo sistēmu, un šī manuālā aktivizācija būs obligāta opcija. Bet būs arī šī automātiskā, kā jau teicu, un var arī apliecināt, ka regulā ir noteikts, ka sistēma vienkārši ir aizmigusi Eh, tad, kad tā eh, nedarbojas un, eh, un zvans 112 sistēmai ir obligāts. Turklāt var izmantot arī trešo pusi piedādotus pakalpojumus. Paldies! Paldies, Debakarkungs, vai jūs gribētu kaut ko piebilst? Voel een grote eensgezindheid. Dit is priekšsēdētāji. Jā, ļoti labi, ka tika parādīts, kā, kur, uz kuriem virzīties. Mums eh, vēl jādiskutē, vai tā būs sarkanā podziņa manuālajiem aprīkojumam. Es domāju, tas mēs ejam pareizajā virzienā. Paldies. The... Paldies. Mans vienīgais jautājums bija, ko jūs darīsiet, ja kāds trīsgadīgs gribēs piespiest šo sarkano podziņu? Nu, ko tad darīsiet, kad bērnu mašīnā ir? The... Labi. Tātad termiņš Es atvainojos uh, ziņojuma projekta prezentācija 5. novembris, 13. novembris grozījuma termiņš un 17. decembris balsojums komitejā un balsojums plenārsēdē droši vien varētu būt februārī. Un līdz ar to esam izskatījuši mūsu šodienas darbu kārtību. Sēde bija ļoti atšķirīga no iepriekšējām sēdēm. Nākamā sanāksme būs 14. oktobrī Briselē pirmdienā trijos pēcpusdienā slēdzu šo sēdi, bet tagad uh, tiksies koordinātori.